Informācija visiem ITRE komitejas deputātiem, visiem citiem kolēģiem, kas ir saistīti ar ITRE komiteju. Nākošā sanāksme ir paredzēta 5. novembrī. Pūksteni 15. līdz 18.30. Tā ir pirmdiena, ja pareizi saprotu. 5. novembris tātad. Tas ir viss, kas man bija sakāms. Tā bija informācija itri kolēģiem. Tagad gaidām kolēģis no transporta komitejas. Viņi jau nāk. Lieliski. It's excellent. Uh, friends, and... Darbie draugi, dāmas un kungi! Šeit ir ITRA komitejas un transporta komitejas um, kolēģi. Esat sveicināti kopīgajā komitejas sanāksmē. Ja komentāru nav, tad darba kārtība var tikt pieņemta. Komentāru nav, nav paziņojumi. E-meeting aplikācija ir pieejama visiem ITRE un transporta um, komiteju deputātiem. Asistenti var darboties uh, savā mm, datorā. Mums ir arī tiešraidi internetā šai sanāksmē. Esmu pagodināts, ka varu vadīt šo sanāksmi kopā ar Karima Delī kundzi. Lieliski, ka mēs varam kopīgi vadīt šo sanāksmi. Un kopīgiem spēkiem varam būt atbildīgi par mūsu apvienoto sanāksi. Ja iesākumā vēlaties kaut ko sacīt, tad lūdzu vārds jums. Buzē euh, kungs, dārgie kolēģi, esmu pagodināta vadīt šo sanāksmi kopā ar jums. Es tikai vēlētos, lai šī sanāksmes laikā būtu mazāk fontrokšņa, jo ir jākoncentrējas uz uh, sanāksmes darbu, īpaši, kad mēs runājam par instrumentu Connecting Europe, tātad pavisam konkrēti mērķi, un mums tāpēc ir labi jākoncentrējas. Vispirms vēlos pateikties visiem mans transporta komitejas deputātiem, kas ir atnākuši, paldies arī ITRE komitejas deputātiem, paldies par šīm debatēm, kas būs padziļinātas un arī atklātas. Instruments Connecting Europe ir būtisks, tas veicina transporta tīklu paplašināšana Eiropā. Tas attiecas arī uz enerģētikas, digitālo jomu un uz, ener uz sinerģijas veicināšanu. Runājot par transportu, mūsu mērķi ir skaidri. RTR apvieno visus, visas Eiropas reģionus, es runāju par pilsoņiem, par uzņēmējiem, par darba ņēmējiem. Uh, Un tas ir svarīgi, lai nodrošinātu mobilitāti nākotnē, tai jābūt drošai, iekļaujošai, ilgspējīgai, kas iekļaus visus. Tātad tas ir modelis, par kuru iestājamies, mēs skatāmies rau nākotnē. Un tāpēc mums vajadzīgas perspektīvas uz nākošajiem desmitgadē. Tātad referentiem un ēnu referentiem vēlu sekmes gatavojot šo apvienoto ITRE un transporta komitejas ziņojumu, lai sarunu beigās mēs varētu būt lepni par savu darbu. Paldies! Lielas paldies, Karima! Paldies par jūsu komentāriem, mums visiem tie ir ļoti svarīgi. Vēlos piebilst, ka mums ir pieredze sadarbojoties ar jūsu komiteju, jo iepriekš pirms septiņiem vai astoņiem gadiem instruments Connecting Europe arī tika apspriesta abās komitejās. Transporta komiteja un Nitra komiteja. Tā tad mūsu sadarbība nav nekas jauns. Un mēs esam priecīgi, ka varam sadarboties pamatoties uz 55. reglamenta pāntu, tātad apvienotā atbildība abām komitejām. Mēs balsosim kopā, mēs apspriedīsim šo tematu arī nākošie sanāksmē un balsošana arī būs kopā abām komitēm. Vēl vēlos piebilst, kā vairāk kā 1200 grozījumi ir iesniegti komisijas priekšlikumam. Un tā kā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, mums ir trīs referenti. Tas ir labi. Labas ziņas mums. Marija Žauma Marinesko no ETP transporta komitejas, Hena Virkunene no ETP ITRE un Teličkas kungs no ALDE transportā divi transporta komitejas referenti un viens referents no ITRE komitejas. Un tagad sākšu ar mūsu referentiem. Varbūt eh, vispirms vārds dāmai Virkunen kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, es domāju, ir labi sākt no rūpniecības un enerģētikas eh, viedokļa, jo transports manā skatē būs sarežģītāk joma. Jo katrā ziņā vairums deputātu fokusējas uz transportu jomu. Kā jau priekšstādātājs minēja, 1200 grozījumi tika iesniegti un vairumā tie bija vērsti uz transportu nozalu pielikumiem un arī uz kohēzijas fondu. No itra viedokļa digitālajā nozara un enerģētikas nozara ir gana, skāri, eh, gana skaidri. Enerģētikas jomā turpināsim nākošo programmu. Uh, koncentrēsimies uz kopīgās intereses projektiem, tādiem kā enerģētika, tas parādzas pašreizējā programma, jo uh, svarīgākie projekti ir uzskaitīti, bet tad arī jaunais elements ir atjaunīgā enerģija un pārobežu <clears throat> projekti atjaunīgās enerģijas jomā. Un uh, komisija piedāvāja, lai 10% no budžeta tiktu atvēlēt šim sektoram. Un vairāk deputāti arī iesniedz grozījums par šo jauno priekšlikumu. Un tad digitālais sektors varbūt nav tik saskaņots, jo ir vairākas darbības, ko var eh, finansēt no digitālās daļas. Eh, tie ir projekti, kas eh, pātrina gigabitu savienojamību, sociālo-ekonomisko, kā sociālo-ekonomisko dzinējspēku, un tad tiek paredzētas arī vietējas bezvada savienojuma iespējas, un tad 5G investīcijas. Arī tās var finansēt no SEF programmas. Savā ziņā šie mērķi ir nepārprotami, te runa par enerģētiku, par digitālo joz, nozari. Mums ir vesela virkne projektu un jomu, bet ir iesniegti arī daudz labi grozījumi no deputāta puses. Protams, viens svarīgs jautājums būs budžets, nepārprotami, tas ir interesanti parlamentam, cik lielu budžetu mēs saņemsim. Kā ceramies, pavasarī parlaments pieņem lēmumu, ka nākošais SEF programmai jābūt vismaz tikpat apjomīgai kā pašreizējā programma. attiecībā uz digitālo un enerģētikas programmu. Šajās divās programmās budžets ir vismaz tikpat liels kā pašreizēji mm, paredzēts. Tad varam būt apmierināti ar šo komisijas priekšlikumu. Deputāti arī pieminēja, ka komisija piedāvā, lai 16% no šīs programmas tiktu izmanto tāda veida darbībām, kas uh, sniedz ieguldījumu klimata izmaiņu samazināšanā. Tas ir liels īpatsvars, jo mēs visi tagad domājam par daudzgadu finanšu schēmu. 25% domājams tiks atvēlēti klimata rīcībai, bet šajā programmā tie ir 16% komisijas priekšlikumā. Vēlos pateikties visiem deputātiem par jūsu darbību, visiem par visiem 1200 grozījumiem, ko esam saņēmuši, un tagad esam sākuši strādāt arī ar ānu referentiem un, protams, maniem līdzreferentiem, jo, kā jau priekšstādātājs minēja, Šis ir kopīgais ziņojums, tas nozīmē, ka visu laiku šīs abas komitejas eh, referenti un ēnu referents sadarbojas tātad. Ja mums ir tāda laba sporta komanda, gandrīz 20 cilvēki, un cerams, ka tad izstrādāsim ļoti labu ziņojumu jūsu uzmanībai. Viena lieta, par kur vēlos paust nožēlu, ir tā, ka mēs zinām, ka pašreizējā programmā ir kaut kas, kas mums nav izdevies, proti, sinerģijas starp digitalizāciju, enerģētiku un transportu. Un šai ziņā mums ir kaut kas jāuzlabo nākošajā programmā. Tagad izskatās, ka mums nav labu ideju šajā jomā. Nebija daudz grozījumu par šo tematu. Šai ziņā, manuprāt, kaut kā pietrūkst. Mums ir jāatrod arī jaunas idejas, kā mēs varam pātrināt progresu lai rastu vairāk sinerģijas starp transportu, enerģētiku un digitalizāciju, jo mēs zinām, ka šīs joms ir ļoti svarīgs mūsu konkurētspēja, efektivitātei un mm, Eiropas ekonomikas pārorganizēšanai. Paldies, paldies, Hanna. Jā, tā bija runa ITRE komitejas vārdā un tagad uh, transporta komitejas pārstāvs kolēģis Marinesku. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies par jūsu grozījumiem. Es tos visus esmu izstudējis un jau gatavoju kompromisa priekšlikumus. Un tā tad ir daži punkti, kurus būs uh, par kuriem būs grūti panākt vienošanās. Tādu nav daudz, bet daži tādi ir tomēr. Tomēr, eh, nu, es eh, ceru, ka vienošanos eh, panāksim. Rīt notiks otrā ēnu referentu tikšanās, un mums jau būs uh, kaut kas uz galda, kompromisi attiecībā uz uh, noteiktiem pantiem. Runājot par transportu, es uh, cieši sadarbojos ar kolēģi Teličku. Un, uh, nu, domāju, ka mums izdosies piedāvāt kompromisus, kas kolēģiem būs pieņemami. Tikai viena lieta par budžetu. Kā jūs zināt, priekšsēdētāju konference ir apstiprinājusi parlamenta uh, procedūru mm, uh, darbām pie budžeta. Budžeta komitejas uh, uh, deputāti jau ir sagatavojuši pagaidu ziņojumu, skaitļus attiecībā uz visām politikām. Un cerams, rīt to visu apspriedīsim. Un es aicinu atbalstīt uh, ziņoju, tā tas ir referentu priekšlikumu uh, attiecībā uz daudzgad finanšu schēmu. Ierosinājums ir palielināt finansējumu transportam uh, par septiņiem miljārdiem, lai sasniegtu komisijas priekšlikumu 2011. gada uh, līmenī. Nu, protams, padome jau visu lems uh, beigās, bet, nu, tomēr ir labi uzsākt sarunas, izvirzot tādas uh, stingras prasības attiecībā uz budžetu. Un tagad Teličkas kungs arī transporta komitejas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Daži punkti arī no manas puses. Augstu vērtēju abu Uh, ko, uh, komiteju kolēģu ieguldījumu. Jā, tiešām tas ir iespaidīgi. Mēs vairākas naktis pavadījām nomodā lasot šos grozījumus. Um, jā, nu, daudz kas ir ļoti pamatoti un uh, to mēs noteikti ņemsim vērā, strādājot paralēli. Es un Marijans tā tad. tad ir arī grozījumi, kas atkārtojas, ja tā varētu teikt. Un dažreiz ir arī jādomā par priekšlikuma juridisko kvalitāti. Nu, centīsimies ņemt vērā, bet jādomā arī par loģiku un struktūru un juridisko tīrību mm, prieks, ka uh, grupu vairākums, ēnu referenti pozitīvi vērtē eh, šo, šos bonusus, vienkāršošanu, eh, pro, tālāk priekšlikumus par eh, projektu izvērtēšanas rādītājiem. Un tagad jāizvērtē, kas ir tiešām liederīgi, kas varbūt nav tik liederīgi, ko iekļaut šajā dokumentā un ko varbūt iekļaut citā dokumentā. Uh, Tālāk par um, nu, to, kā plānojam organizēt mūsu darbu. Par budžetu jau tika runāts. Protams, ir runa arī par militāro mobilitāti. Un balsojums Trānu komitejā nu, liecina par diezgan lielu atbalstu šim priekšlikumam. Nu, varu saprast, protams, daļēji, ka ir tik daudz grozījumu iesniegts. Daudzi kolēģi uzsver to, ka jāizpilda uh, Parīzes vienošanās. Un, bet, nu, daži priekšlikumi varbūt iekļaujami citviet. Šeit ir arī daudz runāts par reģionāliem projektiem par to, ka reģioni varētu ierosināt projektus, to mēs ņemsim vērā, jo šeit ir pārstāvēts plašs politiskais spektrs. Tāpat domāsim par to, ko var iekļaut uh, pielikumā. Un, uh, nu, svarīgākais, sarežģītākais jautājums ir kohēzija un transports. Tur arī ir saņemts lielākais grozījumu skaits Nu, ar to mēs varētu ilgi nodarboties. Procentuāli tas ir milzīgs uh, apjoms, būs grūti panākt kompromisu, tomēr centīsimies to darīt. Uh, rīt notiks uh, nākamā ēnu referentu sanāksme, kurai piedāvāsim kompromisus. Paldies, Pavel! Tagad ēnu referentiem vārds. Uh, Kumpula Natrī kundze S un D grupas vārdā. Tātad, vai jūs runājat abu komiteju vārdā? Jā, labi. So think... Tātad kopā esam 16, tātad jāievēro šis princips, ka būsim 16, kaut arī mēs nu visi kopā arī strādājam. Uh, Nu, mēs runājam par šo pakotni kopumā. Tātad vispirms grozījumiem, lai to visu saskaņotu ar DSF, un uh, ir jāpieņem tādi vispārēji noteikumi, lai uh, to arī nodrošinātu. Nu, es uh, iepazinos ar vairumu grozījumu. Uh, Un bija diezgan daudz interesantu ierosinājumu. Nu, mēs vēl neesam pilnīgi vienprātīgi, bet es domāju, kopā ar referentu Virkunenu un ēnu referentiem vienosimies arī par e, enerģiju un digitālo jomu. Nu, enerģijas jomā gribam izpildīt Parīzes nolīgumu Mēs jau četrus gadus esam strādājuši pie šiem jautājumiem. Nu, ir uh, energoefektivitāte, ir pieņemts Eiropas uh, energotirgus uh, tiesību aks un um, nu, par energoefektivitāti ir daudz komentāru, tas viss jāņem vērā. Nu, ir runa par Eiropas savienošanu. Ja mēs gribam apvienot, savienot Eiropas elektroenerģijas vai enerģijas tirgus, tad ir jādomā par efektivitāti un ir uh, nu, jābūt kaut kam efektīvākam nekā fosīlajam kurināmam. Uh, Uh, šai jomā, un mums šis darbs ir jāuzsāk kopā arī ar padome. Kā Virkunena to teica, ir pārobežu atjaunīgi enerģijas avoti, kas uh, tātad uh, jāiekļauj sistēmā, jādomā par plašākiem tirgiem un CEF rada koridorus, kopīgu Eiropu. Tā tad ir gan tilti, gan ceļi, un tāpat ir jādomā arī par energosistēmas apvienošanu. Un ir jābūt ne tikai ceļiem, bet arī centru mezgliem. Un Tā tad ir eh, jābūt eh, runai ne tikai par gigabaitu mērķiem, bet arī par veidiem, kā sasniegt šos izvirzītos mērķus. Jā, paldies, saka priekšsētājs. Tagad Ajala Senders kundze, transporta komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, pirmām kārtām varu teikt, ka, ka ir iespēja panākt kompromisu kopā sadarbojoties. Esam nākuši klajā ar vairākiem kompromisu priekšlikumiem. Es tikko saņēmusi šos, bet uh, es ceru, ka tad, kad Tirāna komiteja mēs izskatīsim to, es būšu izskatījis visus šos grozījumu priekšlikumus. Bet tiešām paldies arī par atvērtību, ko mēs redzējām arī no iepriekšējiem runātājiem. Ir nepieciešams dažus nosacījumus konsolidēt. Tas ir saistīts ar finansējumu piešķiršanu un, piemēram, lidostu un loģistikas platformu iekļaušanu. Tas attiecas arī uz transporta līdzekļu apkopi, uzturēšanu, uz vilcienu transportu un kohēziju tā, lai varētu piedalīties visi uh, Eiropas Savienības reģioni un lai varētu vietējais iestādes piedalīties. Ir nepieciešams arī atbalsta programmas, lai varētu nodrošināt pārrobežu sadarbību. Un tas attiecas uz visiem šiem noteikumiem un atceramies arī mm, nepieciešamību debatēt par TNT. Šeit ir arī jārunā par dolo mobilitāti. Uh, ne jau tikai militāro mobilitāti, bet arī par civilo. Šeit varbūt būtu nepieciešams atvēlēt atsevišķu budžetu, taču, ja šo budžetu militārajā jomā nebūs iespējams iztērēt pilnībā, tad būtu pareizi, lai šis budžets, eh, budžeta līdzekļi tiktu atgriezti transporta jomā kopumā. Un mēs, protams, sekosim pilnīgi visam, kas notiek kohēzijas ietvaros. Mūs interesē pagātnes pieredze, jo tad mēs varēsim arī bagātināt nākotnes risinājumus, runāt par pētījumu, lai gan ir izskanējis priekšlikums samazināt, taču būtu nepieciešams pieturēties pie 50% ir atsevišķi pētījumi, kur tiešām līdzfinansējums ir ļoti vajadzīgs. Vēlos arī teikt, ka mēs esam iekļāvuši arī trūkstošas saites uz transporta lietām, uz dažādu veidu atsauces, piemēram, devītais punkts par starp Eiropas koridoriem. Uh, Un bija paredzēts, ka Edvards Česaks uzstāsies no EKR, bet viņš runās ITRA komitejas vārdā, vai ne? Česaka kungs, jā, paldies priekšsarētāja kungs. Paldies priekšsarētājai. Paldies par iespēju izteikties, ņemot vērā to, cik daudz mums ir grozījumu. Gribu runāt tikai par tiem grozījumiem, kas mūsuprāt ir būtiskākie. Mana politiskā grupa uzskata, ka fondu līdzekļu transferam ir jānotiek saskaņā ar tiem uh, noteikumiem, kas ir Connecting Europe instrumentā. Un tāpēc arī ļoti labi, ka ir vairāki grozījumi no tautspartijas grupas, bet arī no citām grupām tieši iet šajā virzienā. Es nevaru līdz galam saprast, kā divi transporta projekti, kas kvalificējas finansējuma saņemšanai, varētu savā starpā konkurēt, jo, protams, nevar salīdzināt divus projektus. Ir skaidrs, ka dalību valstīs ir atšķirīgs infrastruktūras attīstības līmenis, nav identiski, uh, identiskās tendences, identiskās vajadzības. Katrai valstī, kas piedalās kohēzijas programmā, ir uh, savas vajadzības, kas ir saistīts ar tīkla attīstību. Līdz ar to mēs nevaram uh, teikt, ka kādai valstī ir uh, lielākas vai mazākas intereses, vai arī kaut kādā veidā būtu jākonkurē. Vēl viens aspekts ir saistīts ar enerģētiku. 97. grozījums. Ja es pareizi saprotu, tad komisijas priekšlikums tās bija saistīts ar attīstību un ļoti neloģiskā veidā ierobežo uh, iespēju infrastruktūru, infrastruktūras sektoru uh, finansēt, runājot tieši par gāzes sektoru, jo gāzes sektora infrastruktūra un tīklu attīstība ir ļoti svarīga, jo tas mazinās CO2 izmešus, tas veicinās arī to, ka mēs izmantosim alternatīvo degvielu un uh, varēsim arī plašākā mērā izmantot atjaunīgo resursus. Protams, šeit ir arī reģionālie nosacījumi Un katrā valstī ir jābūt iespēja pašai izvēlēties, kāds ir salikums attiecībā uz atjaunīgiem resursiem. Un tagad ir ALDE grupas ēnu referents. Morten Helvek, Petersena kungs nav klāt. Un Mortena vārdā līdz ar to izteikties Telīčka kungs, lūdzu. Paldies! Tagad uzlikšu savu itra cepuri. Un Mēlos, mēlos teikt, ka labprāt es teikšos manu kolēģi vārdā. Mortens gribētu teikt, ka viņš vēlas pateikties referentam par darbu, kas ir izdarīts strādājot pie šī ziņojuma. Et sevišķi jau tādēļ, ka tas ir atgādinājums, ka CEF ir ļoti laba iespēja Eiropai, jo tā ir iespēja uh, ievērot Parīzes nolīgumā vienošanos. Un tāpēc arī IPCC saņojums skaidri norādīja uz to, ka mums klimata pārmaiņu un zaļās enerģijas jomā vēl ir daudz darāmā. Līdz ar to cefums ir jāizmanto kā iespēja, lai veicinātu savu darbu un transporta un enerģijas jomā, lai mēs varētu panākt veiksmīgāku risinājumu parlamentam būtu nepieciešams sadarboties sarunu laikā. Mums ir jābūt vienotiem, lai padome nevarētu vienkārši pieturēties pie status quo, jo viņi nelabprāt uh, virzās uz tīrās enerģijas uh, izmantošanu. Tas bija viss Mortena vārdā. Tagad aicināsim GOEN referendus un šos abus pārstāvēs Tāņā Gonzales Peņas. No abām komitejām, respektīvi, būs viens pārstāvis. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies arī visiem par to, ka mēs varam diskutēt šodien kopā. Es strādāju Trump komitejā, es runāju līdz ar to savā vārdā, bet es varu izteikšos um, manā kolēģa uh, vārdā Javier Benito. Viņš nevarēja būt šeit klāt, un uh, man ir arī iesniegti daži komentāri no viņa puses, un viņš attiecīgi pārstāv ITRE komiteju. Ir vairākas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, pat ļoti būtiskas. Ir svarīgi, lai energoefektivitātes princips būtu pilnībā izmantots. Tas attiecās arī uz investīcijām infrastruktūrā. Ir jāizmanto energoefektivitāte kā uh, līdzeklis, kas ļauj saprast, vai infrastruktūras investīcijas ir veiksmīgas. Turklāt ieņem vērā arī starptautiskos nolīgumus. CEF nevar turpināt finansēt projektus, eh, kas izmanto, izmanto uh, dabas gāzi vai uh, citus līdzīgus energoavotus. Ir jāsaprot, kāda ir kritērija. Tie kritēriji ir jāstiprina tā, lai klimata kritērija uh, būtu ļoti konkrēti un lai mēs varētu Parīzes nolīguma uh, mērķus īstenot. Ir ļoti daudz grozījumu un nav daudz laika, lai to visu darītu. Un šobrīd šāda kombinācija varētu būt ļoti dārga. Un tas ir, tas ir uh, tā, mums ir iespēja attīstīt tīrus transporta veidus un ir ļoti daudz dažādu aspektu. Nedrīkstam aizmirst arī, aizmirst arī Spānijas situāciju un to saskaņā ar kādiem kritērijiem mēs varam piedalīties projektos savādāk. Mēs varam radīt iespaidu, ka mēs cef regulē izmantojam, lai grozītu regulu pār Eiropas tīkliem, neizmantojot īstos kanālus. Uh, vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka tehnoloģiskai neutralitātei ir jābūt primārai uh, sašķidrinātā dabas gāze var piedalīties īstermiņā energo uh, salikumā, bet uh, pēc tam jābūt tiešai neutralitātei runājot par uh, par uh, avotiem. Mums ir ļoti svarīgi ar gadiem panākt to, lai emisijas tiešām samazināsies. Atvainojiet, man ir divu runātāju atvēlētais laiks, un es gandrīz esmu pabeigusi. Un mēs vēlamies pateikt pavisam skaidri, ka infrastruktūras finansējumai, finansējumam ir jābūt saistītam simtprocentīgi ar uh, ierobežotās uh, kustības uh, iedzīvotāju iespējami piekļūt šai infrastruktūrai. Mums ir jābūt patiesi efektīviem, arī runājot par sabiedrisko transportu, tā lai tas mūsu patērētājiem, mūsu iedzīvotājiem būtu pievilcīgs un izmantojams. Lielas paldies! Jā, jums bija absolūtākā taisnība, jūs pārstāvējat divus referentus līdz ar to, jā. Jums bija iespēja un tiesības runāt trīs minūtes. Un tagad zaļo grupas vārdā Mihaila Kramer no Trānu komitejas, viņš nav klāt. Bet priekšsēdētājas kundze, viņa vēlas izteikties lūdzu. Krāmera kunga vārdā šis uh, starp savienojumu mehānisms ir ļoti svarīgs, domājot par transporta nākotni. Un tas viss ir jāsaskaņo arī ar uh, to, ka ir jādomā par uh, lielo nevajadzīgo projektu uh, pārtraukšana, piemēram, Liona Turīna. Un 21. gadsimtā galvenais nav viss uh, kaut ko jaunu būvēt, bet gan jādomā par to, kas jau eksistē, par uh, renovāciju, gan uh, attiecībā uz dzelzceļu, gan uz autoceļiem. Visi uh, ceļ, ar ceļu satiksmes drošību sāstītie jautājumi kļūst arvien būtiskāki un 21. gadsimts ir starp modalitāte. Jādomā par to, kā katrs pilsonis ikdienā izjūt šo mobilitāti. Un mūsu mērķis ir ļoti skaidrs. Uh, transports ir tas, kas rada 20% siltumnīcas gāžu izmešu, un kopš 90. gada šis īpatsvars nav mazinājies, un tagad investīcijām galvenā prioritāte ir klimata aizsardzība, jo mēs visi uh, cīnāmies par vienotu mērķu sasniegšanu, un nākotnē jādomā par uh, Uh, atšķirīgu energoresursu struktūru. Mums ir uh, jādomā gan par atjaunīgiem, elektro, ene, atjaunīgiem enerģijas avotiem, tālāk par elektroenerģiju, arī par gāzi. Un mm, 21. gadsimtā uh, enerģijai ir jābūt visiem pieejamai jo šobrīd ir jau izdomāts jauns termins transporta nabadzība, jo ir cilvēki, kam vairs mobilitāte, piemēram, lauku rajonos nav pieejama. Un tas mums ir jānovērš. Paldies, priekšredētājs kundze. Un tagad itra komitejas vārdā Marceles Sikungs. Gracias, eh, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka starptautisko zinātnieku ziņojums, kas parādījās ANO kontekstā vakar, ir nepārprotams. Mums jāvērsās priekšu ātrāk, nepārprotamāk. Tas ne tikai, ne tikai tāpēc, lai novērstu uh, milzīgas uh, katastrofas izmaksas, bet arī tāpēc, lai uh, Es veidoju daudz darba vietas, tāpēc CEF ir nozīmīga loma. Ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, netērēt ne eiro vairāk uz fosilo um, degvielu, un tas attiec arī uz dabas gāzes. Tāpēc mm, mm, vajadzīgs, mm, lai Eiropas komisija būtu skaidra nostāja par to, ko dēvē par zaļo gāzi. Ja tā nav zaļā gāze, tad tai nekas nav jāatvēl. Vismaz 70% naudas jāatvēl SEF. Mums nepārprotam jābūt pret klimata izmaiņām izturīgām programmam. Un tad ir runa par eh, atjaunīgās enerģijas transporta projektiem. Komisija ierosina 20%, bet ar to nepietiek. Nu, ieklausīsimies zinātāju skatīt sacītājā. Un tad, atgriežoties pie enerģijas efektivitātes principa, nav jau ritenis no jauna jāizgudro. Vienkārši izpildīsim pašreiz jau spēkā esošās Eiropas direktīvas. Gāzes piegādes pārvaldība un uh, piegādes nodrošinājums. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka Nevis mēs investēsim naudu energo efektivitāte, bet drīzāk skatīsimies uz to, vai projekti atbilst energoefektivitātes prasībām. Ja tie atbilst, tad finansēsim to, ja nē, tad nē, lūk, kāda ir energoefektivitāte. Mēs vakar dzirdējām milzīgu modinātāju, milzīgu modinātāju zvanu mums šai sakrā kaut kas jādara. Mums jābūt līderiem ekoloģiskajā pārējā. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. No <clears throat> FDD e politiskās grupas abi ēnu, abu sēnu referents pārstāv Tampurāno kungs. Grazie, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, kaut ko teikšu saistībā ar mūsu grozījumiem par enerģētiku un digitālo infrastruktūru. Un tad kaut ko vēl pateikšu par Trumpa komiteju. Vispirms mūs īpaši interesē izturīgums pret klimata izmaiņām un pilnīga atteikšanās no oglekļa ekonomikas eh, līdz 2020. gadam Eiropā. Tāpēc CEF finansētiem projektiem ir ilgtermiņā jābūt vērstiem uz um, klimatu izmaiņu novēršanu. Tā būtu, tas būtu mūsu ieguldījums risinot klimata izmaiņu problēmu. Mūsu skatījumā ir noteikti jāinvestē augstas, eh, augsta, raž, augsta ražīguma atjaunīgojas enerģijas avotos, samazinot fosilā kurināmā izmantošanu, tā skaitā arī dabasgāzes izmantošanu. Startautiskais klimata izmaiņu panelis teica, ka ir pārāk vēlu pavērst klimata izmaiņas pretējā virzienā ar energoefektivitāti pirmkārt. Te mēs nerunājam par pārobežu energoefektivitātes projektu finansēšanu, kaut arī tiem piemīt Eiropas pievienotā vērtība. Pirms pieņemam lēmumu, vai projekts ir jāfinansē vai nē, jāizskata alternatīvu, kas varētu visumā samazināt enerģijas patēriņu, un tas atbilst enerģētikas savienības pārvaldības principiem, par kuriem jau ir vienošanās starpiestāžu nolīgumā. Tad mums vairāk uzmanības eh, jāpievērš, cik daudz megavatu tiek tērēti. Un runājot par elektromagnētisko piesārņojumu, mums jādomā par pilsoņiem. Te ir jāpiemēro piesardzības uh, princips uh, pirms atsakāmies no jebkādas bezvadu tehnoloģijas. Un īpaši tad, kad ir runa par skolām, bērnu spēļu laukumiem, aizsargātās teritorijas, uh, veco ļaužu pansionāti. Uh, tie visi jāuzskat par aizsargātiem. Deficītam un uh, parādam nav jābūt uh, par pamatu, kāpēc netiek veidots Eiropā šāds tirgus. Runājot par transporta komiteju, vēlos uzsvērt vienu lietu. Daudzās dalībvalstīs ir augs īpatsvars transporta infrastruktūrai, kas ir jāpadara drošāka. Te nav runa tikai par investīcijām infrastruktūrā Itālijā, kā izskanē. Svarīgi, lai CEF netiktu izmantots tikai, lai celtu jaunu infrastruktūru transporta vajadzībā. Mūsu skatījumā te jāparedz arī esošo struktūru modernizēšanu vai uzturēšanu, lai izpildītu jaunās prasības attiecībā uz pārvadājumiem. Paldies! Informēšu jūs, ka drošības un aizsardzības apakškomiteja arī gatavo savu atzinumu. Un atzinumu sagatavotājs ir Masimo Kastaldo. Lūdzu, vārds jums, kā atzinumu sagatavotājiem. Lielas paldies priekšstādātāji! Grazie, mīlēt, zinu, ko ir pārcot, dārgie kolēģi. Dāmas un kungi, nav daudz laika ņemot vērā to, ka mm, bija vasaras pārtraukums, taču ātrās. Um, ātrā procedūra tomēr ir nesusi augļus. Vēlos pateiktos kolēģiem, sēn, ēnu referentiem un arī sekretariātam par viņu darbu. Jānosiet skaidrs vēstījums eh, galvenajam komiteju, kas nodarbojas ar šo jautājumu, ir izaicinājums saistībā ar militāro transportu. Tas atbilst ITRE un TRAN domu gaitai. Un mūsu kolēģis tam, mm, Tamperano kungs uzrunāja šīs problēmas. Ir četras lietas attiecībā uz militāru transportu. Pirmkārt, dubulā, dubultā izmantošana. Mi, militārā mobilitāte balstās uz to, ka tiek stiprināta um, uh, militārā mobilitāte pamatojas uz to, ka tiek stiprināti pamatsegmenti civilajā infrastruktūrā, tā lai var izmantot arī civilos, uh, civilo infrastruktūru. Otrais aspekts ir tur, kur jā, jāiestājas Eiropas Savienībai. Jāiesaistās mobilitāte gūs labumu no Eiropas tīkla, taču ir izaicinājumi mūsu kaimiņu valstīs un jādomā par mūsu pilsoņu drošību. Tāpēc jāizmanto geogrāfiskā pieeja militārai mobilitātei, lai risinātu problēmas saistībā ar, ar austrumu kaimiņu valstīm, vidusjūras valstīm, vidusjūras ziemeļpiekrasts. Mums jāspēj ātri reaģēt dabas katastrofu gadījumā jāraugās gan uz ziemeļu dienvidu asi, gan arī austrumu rietumu asi, tas saistīts ar NATO projektiem. Tālāk, treškārt, militārā mobilitāte nav saistīta tikai ar cilvēku un materiālu pārvadāšanu krīzes gadījumā. Infrastruktūras stiprināšana nozīmētu arī lielāku drošību pilsoņiem, civiliedzīvotājiem. Ja jums jāpārvieto kaut kas ir, tad var cilvēks un uh, iekārts ātri pārvietot, un tas tad arī būtu labs risinājums dabas uh, katastrofu gadījumā. Mums jāparādz arī muitas un diplomātiskās procedūras, lai risinātu problēmu šādu ātri uh, nepieciešamu pārvietojumu gadījumā. Un pie ceturkārt jāņem vērā militārais aspekts, uh, vides aspekts militāra mobilitāte. Ir jāpaukstina vides standarti, iesaistot arī pašvaldības. 35 grozījumu kopums koncentrējas uz uh, drošību un aizsardzību. Mēs tiešām ceram, ka mūsu atzinums, kas ir atbalstīts, tiks ņemts vērā šajās debatēs. Lielas paldies, kolēģi! Lūkšu tagad tālāk uh, vadīt sanāksmi Karims kundzei. Paldies priekšstādātāji, sākšu debats tiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Iesākumā Degrande Paskvāla kungs. Lūdzu, vārds jums pusotra minūte. Paldies, priekšsādātē. Spānijas delegācijai, ETP delegācija, te ir runa par valsts interesēm. Mēs uh, pirms trim mēnešiem uh, bijām Spānijā valdībā, tagad mēs esam opozīcijā. Mums nav nekāda problēma parakstīt vienošanos ar sociālistiem. Paraugieties, ko esam panākuši. Mēs esam risinājuši ļoti, ļoti interesantus jautājumus. Transporta uh, komitejas grozījums 112, ko es parakstīju, un uh, sekundu terēlu Valencijas un Madrids un Medit, Medit jūras koridors ir jāiekļauj finansējumā. Mm. 246. un uh, eh, 902. grozījums, kur ir runa par elektrisko savienojumību, par uh, eh, tūkiem runātājs uh, uzstājas pārāk ātri, nevar izsekot. 667. grozījums, 16, 690. grozījums, dažs no tiem es parakstīju, tur ir runa par līdzfinansējumu. Uh, uzturēšanas 754 un 756, tos es abus esmu parakstījis, tie arī attiec uz šo pašu aspektu. Ir daudz grozījumu, kas saistīti ar sociālo-ekonomisko kohēziju, īpaši attālinātos reģionos, īpaši attiecībā uz transportu. Daudzus grozījumus ir iesniedzis Gabriels Matu. Un uh, noslēgumā vēlos izteikties pret 500, 957. grozījumu, kurš apšauba Spānijas apņemšanos abiem koridoriem, Atlantiskajam un Vidusjūras koridoram. Trūkst uh, soldatās. Paldies, Grand Praskvalkungu. Paldies uh, par jūsu 1120. grozīmu. Nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vērst kolēģi uzmanības uz grozījumu, kas paredz um, <clears throat> stiprināt uh, pilsētu tīklu manā skatījumā ir svarīgi uh, finansējumu sniegt ne tikai pierobežu reģioniem, bet arī uh, turpināt uh, šo tīklu. 898. Uh, grozījums tas parāds garantēt <clears throat> savstarpējumību uh, transporta digitāla, digitalizācijas enerģētikas jomā direktīva ir jau paredzēta noteikuma attiecībā uz iepirkumu, valsts iepirkumu, tas paredz piešķīrumu <clears throat> uh, iestādēm uh, noraidīt uh, tos projektus, kur uh, 50% uh, no finansējuma nāk no trešām valstīm, kas nesniedz uh, līdzīgu piekļuvu valsts iepirkumam uh, Eiropas Savienības valstī. Tā tad ir šeit paredzēts uh, ka var piedalīties tās valsts, kuras tādu pašu pienu nodrošina mums, viņu tirgiem kā mēs, mūsu tirgiem šīm valstīm. Tātad jāievēro šeit sastarpējumības princips. Balsot pret šādu grozījumu nozīmēt, balsot ne tikai pret Eiropas rūpniecības veicināšanu, bet arī pret pašu fundamentālo principu, savstarpējums principu, par ko vienmēr esam nostājušies. Aicinu referentu iekļaut šo grozījumu kompromisu grozīmos. Ja tas netiks izdarīts, tad debats ir jāturpina uh, plenāru sēdē, jo mums ir jānodrošina vienāda konkurences, konkurences noteikuma. Nu, paldies, Rikē kungs. Pusot minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Budžeta pa. Runājot par uh, budžetu, pirmkārt, uh, starp savienojumies 1A ļoti labi darbojas. 500 miljārdu finansējums ir jāparāds, lai pabeigtu procesu laikā. Treškārt, mehānismam ar vienu ir par maz līdzekļu. <coughs> Konkurētspējas reģionāls attīstības fondi piešķīra 10 miljārdus, taču galvenokārt tas tiek novērsts, tas tiek vērsts uz transportu, bet nebija nekāds Eiropas pievienotās vērtības, tāpēc aicināju samazināt šo summu par 20 miljardiem. Tad 20 eh, miljārdi no attīstības fonda tiks uh, reģionāls attīstības fonda eh, jāpārceļ tur, kuri ir reālais labums pievienotā vērtība Eiropas savienībai. Tas ir 8% no reģionāls attīstības fonda. Šie centieni ir tādi nepārspīlēti, un ja mums neizdosies decentralizēt finansējumu, tad nav nekāda cerība, ka 2030. gadā panāksim tos mērķus, kas izvirsīti ETR. Paldies, Rikē kungs! Lukašenskas kundze lūdzu. Lielas paldies! Paldies! Pirmām kārtām ļoti labi, ka šis uh, Connecting Europe instruments tagad jau ir ticis uh, nākamajā līmenī, un mēs tagad runājam par nākamo finansējuma posmu. Otrakārt varu teikt, ka mēs šeit runājam par tādām lietām, kas ir jāveido ļoti saprātīgi, un varu atkārtot to, ko teica Ajala Sanderkundze, cik svarīga ir sadarbības pāri robežām. Uh, un transporta komiteja vienmēr bija atbildīga uh, par attiecībām ar Ukrainu transporta jomā. Esmu pārsteigta, ka var uh, šo pamatu koridoru starp uh, Baltijas jūru un Vidusjūru, ka šis koridors beidzas Katovicē. Būtu nepieciešams iet uz priekšu līdz pat Ukrainai. Eh? jo mums ir mērķis pagarināt pamat koridoru, kas ir astotais uh, uh, preču koridors. Šeit ir nepieciešama absolūtākā sinerģija. Nobeigumā vēlos pateikties visiem. Paldies visiem, kas ir piedalījušies ziņām tapšanā, visiem ēnu referentiem. Darbs nav viegls, bet es ceru, uh, ka mūsu mērķis būs panāks, mēs, mēs izveidosim labus kompromisus un kompromisus atbalstīs mūsu komitejas. Man ir zināmas bažas par to, vai 70% no valsts puses un 30% no kopīgā finansējumā, vai tas būs paceļams visām Eiropas Savienības valstīm vai tas panāks mērķi, kas ir izvirzīts, vai nebūs tā, ka vājāki reģioni šajā sadalē nevarēs realizēt investīcijas projektus, kas ir nepieciešami. Tās investīcijas, kas jau ir plānotas, un tiešām ceru, ka mani komentāri tiks ņemti vērā. Paldies! Merci beaucoup, madame Luk Lielas paldies, Lukaševskas kundze. Neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Tātad noslēgumā kaut došu vārdu pusotru minūti mūsu referentiem Virkunen kundze lūdzu. Paldies priekšstādātē. Nu, patiesībā man nav nekas daudz piebilstams, vēlos visiem pateikties par jūsu runām, par jūsu grozījumiem neapšauba. Un kā jau Marian, Mari, Marinesko teica, rīt no rīt tiksimies ar ēnu referentiem, turpināsim darbu. Balsojums gaidāms 22. novembrī. Tātad. Mums vēl vajadzīgas pāris ēnu referents sanāksmes, jo zināms, ka darba ir daudz, bet jau tagad visiem pateicos par jūsu aktīvo līdzdalību. Marinesko kungs, vārds jums pusotra minūte. Your... Liels paldies par jūsu komentāriem. Mēs ņemsim vērā visus priekšlikumus un tiksimies rīt. Īsi un skaidri, Marinesku kungs, kā parasti. Paldies! Teliņškas kungs. Priekšstādājas kundze varu tikai atbalstīt iepriekš izskanējušo. Paldies. Tā jau ir vesela provokācija, te Ličkas kungs saka priekšstādāja. Nu labi. Pirms noslēdzam šo sanāksmi. Virkanēs kundze jūs atgādināt, ka balsojums būs 22. novembrī. Nedodieties tulīt pat jau prom. Šis temats ir ļoti svarīgs. Instruments Connecting Europe. Līdz tam brīdim mums ir jāizstrādā ambiciozs mērķis, jārod kompromiss gan ar transporta komiteju, gan ar ITRE komiteju. Tā tad uzdevums nav no vieglākajiem. Un noslēgumā vēl dod vārdu ITRE komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu, vārds jums noslēguma vārdiem. Lielas paldies par jūsu sadarbību. Tas ir viss. Merci! Paldies! Sēd beigusies! Visiem paldies! Great. Okay.